you are anything. So, we are starting. Un tātad sākam darbu. Pomeriggio a tutti. Labu visiem pēcpusdienu. Šīs dienas galvenie darba kārtības punkti ir, protams, jautājums par GMO, ģenetiski modificēto organismu pārdošanu un EPNI, klāt. Te mums ir profesors, kas par to visu runāsim, tā, mm, runāsim arī par ietekmi uz vidi Vācijā un Čehijā. Tāpat arī runāsim par ombuda gada ziņojumu. Kā arī dzen par Eiropas parlamenta bītnes vietu. Pirmais šīs pēcpusdienas darba kārtības punkts ir tāds jautājums, par delikātu lietu, uz ko man uzmanību vērsuši vairāk eh, kolēģi. Koordinātām ir pieņemuši lēmumu noturēt diskusijas aiz slēgtām durvīm par 8. un 9. punktu. Kolēģi, nu, ja jums ir kādi iebildumi pret to, tad lūdzu dodiet man ziņu. Ja nē, tad darba kārtību uzskatīsim par apstiprinātu. Paldies. Man ir grūtības ar slēgtām durvīm. Gribēju uzdot jautājumu attiecībās eh, sanāksmē slēgtām durvīm. Esmu pārsteigts un nesaprotu, kāpēc ir jāorganizē sanāksmē slēgtām durvīm, manuprāt. Mēs visi varam piekrist šodien klātesošie tam, ka, ja ir runa par vēsturisku eh, ja, konfliktu, ir jādomā par to, kā var samierināt abas valstis ar saziņas palīdzību, ar komunikāciju. Vienīgais veids ir runāt par to, komunicēt publiskā veidā. Un domāju, ka tā runāt par šiem jautājumiem un atklāt ir Eiropas princips. Un ja ir kāda problēma, kas ir īpaši sensitīva, interesanta, tad nevajag par to runāt aiz slēgtām durvīm. Tas ir komunistisks princips. Ungārijā komunistu laikā tā notika, bet mēs vairs nedzīvojam komunistu laikā. Un man eh, ārkārtīgi pārsteidz tas, ka jūtīgi jautājumi tiek skatītais slēgtām durvīm Šeit ir runa par vairāk nekā simt gadu vecu kundzi, uz kur šis jautājums attiecas, bet viņa nevēlas doties šurp, gaidīt kaut kur koridorā, justies pazemota un domāju, ka nav situācija normāla. Nav normāli, ka Eiropas pilsonai jājūtas pazemot. Godātie kolēģi! Nu, lai varētu šīs debatas atrasināt, es gribētu uzsvērt, ka darba kārtība Un ņemot vērā šo konkrēto jautājumu, tika izspriesta koordinatoru sanāksmē, viņi pieņēma lēmumu pamatojoties uz to, ka pastāv zināmas politiskas delikātas dimensijas šim jautājumam, un tāpēc ierosinājums bija noturēt diskusijas aizslēgtām durvīm. Lēmumu pieņēmām ar vairākumu, bet, protams, ka komitejā mēs arī darbojamies neatkarīgā veidā. Un es nevēlos tieši šobrīd turpināt šīs diskusijas. Nacīm nu, redzot, jūs esat pret jautājumu izskatīšanai slēgtām durvīm, tad varbūt mēs varam vienkārši nobalsot un turpināt darbu. Es gan nevēlos, nu, protams, liekt eh, kolēģiem vārdu, bet diskusijas nevajadzētu turpināt. Priekšsēdētāji, man ir priekšlikums kolēģim Bošņāram attiecībā uz slēgtēm durvīm. vajadzētu vienoties par to, ka tā būtu atklāta sanāksme, bet komiteja ir savas um, tiesības pilnīgi suverēnas un balstoties uz uh, 49. un 4. pantu reglamentā, un kas attiecas uz noslēpumiem at attiecībā uz aizsardzību un citiem komiteja var organizēt slēgtas sēdes. Bet domāju, ka parlamentārās debatas, kā jau to norādīja kolēģi, un ja to var pieņemt citas grupas, tad šādā gadījumā būtu vēlama publiska sēde. Tāpēc aicinu balsot, lai šī sēde notiktu publiski. Ok, grazie, senjora prezidente. Cred că trebuie să... Lielas paldies, priekšsēdētāji! Gribu paskaidrot lietas sīkāk. Lūgumrakstu komiteja nav miera konference. Es dzirdēju savādu apgarvojumu kon par konfliktu starp dalību valstīm, kas ilgst gadiem ilgi, ka tas ir jāapspriež atklāt, atvērtā veidā šeit. Šī pieeja ir pretēja lūgumrakstu komitejas pieeja un eh, neatbilst parlamenta prerogatīvām. Un balstoties uz šo apgalvojumu, jūs sapratīsiet vēlreiz, kāpēc koordinatori pieņēmuši prātīgu, gudru, pareizu lēmumu, tad, kad viņi lēma par debatēm aizslēgtām durvīm. Eiropas parlaments. Un mūsu komiteja nedrīkst kļūt par uh, debašu avotu par iekšējā patēriņa jautājumiem, neatkarīgi no tās valsts, kur eh, tas notiek. Sociāldemokrāta atbalsts sarunas aizslēgtām durvīm un atgādinu, ka šis lēmums tika pieņemts ar visu politisko koordinatoru atbalstu. Paldies! Marvati. Köszönöm szépen a közvetlenség. Paldies. caurskatāmības un publiskuma principi ir būtiski tiesībās, un šeit ir runa par cilvēku tiesībām un par Eiropas tiesību piemērošanu. Ir runa par cilvēktiesībām, kas var tikt pārvā, pārkāptas. Esmu pārliecināta, ka šeit ir runa par cilvēktiesībām, un šo tiesību pārkāpšana ir jāapspriež, un nav nekāda iemesla organizēt sēdi aiz slēgtām durvīm. Gluži otrādi. Sēde ir jānotiek publiski. Tas ir svarīgāk nekā jebkāds Un pati esot juriste, kas skata cilvēktiesību jautājumus, no pieredzes var pateikt, ka ir ļoti būtiski cilvēkiem runājot pār uh, Eh, faktiem un viņu ietekmi viņu dzīvē. Šī sieviete, kurai ir 101 gads, mums vajadzētu būt iespēju uzklausīt viņas stāstu, dot viņai iespēju būt klāt un ļoti būtiski, ka mums ir klāt reāli cilvēki un tādā veidā var saprast to, kāpēc cilvēku tiesības ir svarīgas un kāpēc jādara viss, lai tā, to respektētu. First, Jār, then... Vispirms Jārkungs, tad jūs, pēc tam neviens vairs neizteiksies. Ne, mēs nevaram sākt šobrīd debatas par to. Jā, dank, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uh, vēlreiz uh, atsaukties uz kompromisu. Uh, kuru panācām koordinātoru sanāksmēs, to gribu atbalstīt. Mums bija plašas, visaptvarošas debates, un uh, arī uh, teicām pretēji nozara komiteja ieteikumam, ka mēs gribam uh, ko, diskutēt par uh, šo problēmu, un sākumā diskusijās eh, daudz teica, ka mēs neesam atbildīgi, tā mēs neesam kompetentā komiteja, bet mums, protams, ir jāpieņem eh, pilsoņu lūgums, un tāpēc ir šis kompromiss, ka mēs apspriedīsim šo līgumrakstu, bet, līgumrakstu, bet aizslēgtām durvīm, un gribētu tiem kolēģiem, kas saka, ka to vajadzētu diskutēt atklāti, gribētu pateikt, ka uh, nevajadzētu bērnu izliet ārā kopā ar ūdeni no vannas, kā to mēs sakām vāciski, un uh, es tiešām aicinu uh, tomēr saglabāt šo lēmumu, ka aiz slēgtām durvīm jāapšie šis jautājums. Manuprāt, tas ir labs koordinatoru lēmums, un es uh, tiešām arī jūtos piesaistīt šim kompromisam. Uh, Un es balsošu par to, lai šo lūgumu rakstu apspriestu aizslēgtām durvīm. Tātad tas nebija nekāds ātrs sasteigts lēmums, mēs to tiešām apspriedām un visi rūpīgi pārdomājām. Ďakujem pekne. <clears throat> Pani predsednička, ja som dostal slovo. Lielas paldies, priekšādātāji. Es gribēju teikt, ka nepiekrītu tam, ko teikuši kolēģi no Rumānijas. Sakot, ka lūk, tas bijis tāds vietas lēmums. Otrām kārtām, te jau mums nav nekāds strīds starp divām valstīm, Ungāriju un Slovākiju, nē. Tas ir strīds starp Slovāku pilsoni un Slovākiju, par to šeit ir runa. Tas ir nopietnas jautājums, un es domāju, ka Slovāku pilsoņiem ir tiesības zināt, ko šī komiteja lemj un kā tā spriež. Es, protams, respektēju arī to, ko teica Jārkungs nu pat un respektēju koordinātāru lēmumu, tomēr gribētu vērst jūsu uzmanību uz to faktu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs daudziem cilvēkiem, un tas netiec tikai un vienīgi uz Ungāriju vai Slovākiju. Šāda veida lieta var kļūt aktuāla ikvienā Eiropas Savienības dalību valstī. Mums jāpārliecinās, ka šīm diskusijām no, jā, no, nu, eh, tiek pievērst uzmanību, tās ir sistemātiskas, atklātas un nevis kaut kādas aizklātas, slepenas un kaut ko slēpjošas. Jā, paldies, var izteikties ļoti īsi. Es piekrītu Pēteram Jāram, un eh, tas, kas tika apspriests un nolēmts, eh, tika darīts rūpīgi, ņemot vērā visus aspektus, un tāpēc to vajadzētu, vajadzētu arī respektēt. Paldies. Um, you, will... Paldies, priekšsādātāji. Es izteikšos tikpat īsi. Es domāju, ka mums, pilsoņiem, ir jāparāda, ka esam ļoti pārskatāmi un tāpēc es ierosinu, lai to nodrošinātu, šo lietu nodot balsojumam komitejā. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. My... Lielas paldies priekšādētāji par man doto vārdu. Mums jau taču bija šādas ļoti plašas diskusijas koordinātoru sanāksmē, vai ne tā? Un koordinātors spēja nonākt pie kompromisa risinājuma un tāpēc būtu ārkārtīgi skumji, Ja lūk, lūgumrakstu komitejas sanāksme parlamentā, tad kļūtu par kaut kādu veidu priekšvēlēšanu kampaņu propagandas vietu. Nu tā tad. Uzklausījām visas puses, gan par, gan pret, un arī viņu argumentus. Šķiet, ka vienprātības komitejā nav, viedokļi atšķirs, un tāpēc lūkšu komitejas dalībniekus, kas ir šeit šobrīd tālpā balsot. Tāpēc lūkšu jums nodot balsti, lai apstiprinātu koordinātoru lēmumu. Noturēt diskusijas par 8 un 9 darbkārtības punktu aizslēgtām durvīm. Kā jau jums skaidroju saskaņā ar mūsu reglamenta noteikumiem, komiteja ir neatkarīga un patstāvīga, un lai arī koordinātori ir pieņēmuši šo lēmumu, mēs varam eh, balsot par šo jautājumu arī komitejā. Un tātad, jautājums jums ir šāds. Balsojiet par, ja piekrītat koordinātoru komitejas lēmumam, diskusijas noturēt aiz slēgtām durvīm. Tātad, kas ir par to? Par koordinātoru lēmumu. Only committee members. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine in favor. Deviņi pār. Kas ir pret? Only three, four. Four again. Četri pret. Nu tad tādā gadījumā lēmums paliek spēkā Diskusijas notiks aizslēgtām durvīm. E. Con questo ritengo approvato anche l'ordine del giorno nella sua interezza. Nu, un tad līdz ar to varam mēs uh, uzskatīt darbu kārtību par apstiprinātu. Vēl pāris komentāru, piektais darba kārtības punkts. Sākotnējās diskusijas par ģēmo mums jau ir notikušas. Uh, Priecājos, ka šeit ir klāt profesors Seralīnī. Galvenais lūguma raksta iesniedzējs ir Brians Jones. Viņš gan nevarēja šobrīd ierasties, bet ir nosūtījis mums rakstiskus uh, iesniegumus, kas jums arī izdalīti, un sekos mūsu darbam tiešsaistē. Priecājos arī EPNI, jeb Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādes klāt pārstāvjiem, kas arī sniegs mums savu ieguldījumu. Par 8. un 9. darba kārtības punktu, kā jau jūs dzirdējāt, šie jautājumi tiks apspriest aiz slēgtām durvīm. Rīt no rīta savukārt pie mums ieradīsies Eiropas ombuds Diamandoras kungs. Kā jūs zinat, viņš ir paziņojis par savu atkāpšanos no amata Un tāpēc šī būs pēdējā iespēja ar viņu aprunāties par lūk, šo 2012. gada ziņojumu. Tātad rīt no rīta komiteja tāpat spriedīs arī par gadskārtējiem ziņojumiem par mūsu komitejas darbību. Referents Makmilans Skota kungs. Pēc tam apspriedīsim Čičester kungu ziņojumu, kas attiecas uz Eiropas Savienības iestāžu atrašanās vietu tātad parlamenta dubulto mītnes vietu, kas, protams, ir ļoti pretrunīgs jautājums. Par šo jautājumu pārsvarā spriež AFCO kā galvenā komiteja. Mēs piedāvājam tikai atzinumu. Apskatīsim tāpat arī grozījumus Huntis kunga ziņojumā par atzinumu uz ietekmi par, uz vidi. Tāpat arī dzirdēsim informāciju par faktu vākšanas vizītēm kas nu pat norisinājās Galīcijā, Spānijā un arī dzen Madridē, Spānijā. Ja nekādu citu iebildumu nav, tad darbu kārtību uzskatīsim par apstiprinātu. Par pirmo jautājumu gribat izteikties? Nē, man ir viens jautājums, ko gribēju uzdot attiecībā uz diskusijām par Galīcijas faktu vākšanas vizīti. Vai darba dokumenti būs pieejami visiem kolēģiem jeb tikai oficiālajiem delegācijas pārstāvjiem. Jo pat līdz, līdz pat šim brīdim dokumentu šķiet esam, saņem, sa, esam saņēmuši tikai es un mana kolēģa Tatjana. Jo mēs esam oficiālās delegācijas dalībniece, bet pārējie nav saņēmuši informāciju. Un nekādi iepriekšēji dokumenti, līdz ar to diskusijai netiek piedāvāt. Es nezinu, tas vienkārši tāds jautājums no manas puses. Paldies, turpina priekšādātāja. Labi, ka pieminējāt šo lietu. Nu, protams, ka dokumenti būtu bijuši jānosūta pilnīgi visiem komitejas locekļiem, tā lai visi būtu sagatavojušies rītdienas diskusijām. To, ka tas tā nav noticis, nu pat tikai atklāja. Un pēc Bulāna kunga lūguma šie dokumenti, kā saprotu, nu pat nav tikuši izdalīti visiem. Es centīšos noskaidrot, kas tad īsti te noticis un kāpēc dokumenti nav jums visiem nosūtīti. Protams, ka jums visiem dokumenti ir vajadzīgi, ja vēlaties pilnvērtīgi piedalīties debatēs. Okay. Sí, para clari para clarificar también sobre... Lai paskaidrot kolēģis Bergmanis pieminēto jautājumu. Runātājiem no mikrofona. Okay. Yeah, okay, okay. okay. Es sacīju, ka lai paskaidrotu kolēģis Bergmanis sacīto. Mēs, mūsu rīcībā vēl nav spāņu valodas tulkojuma. Domāju, ka ir e, tikai tulkojums angļu valodā, kas pat nav referents valoda, un tāpēc šīs grūtības ir, un tāpēc rītā skaidros referente kāpēc tas viss kavējās, un mums jau bija jānotiek debatēm atvērtām, bet apstākļi ir tādi, kādi ir, un tie ir tādi, kā šuš mūsu rīcībā nav šis ziņojums pārtūkots. Gribu atgādināt, ka mēs jau bijām Galisijā, Ir pagājuši kā trīs vai četri mēneši kopš šīs vizītes, un, diemžēl, mūsu rokās vēl nav dokumenta. Questi sono tutti elementi dei quali dobbiamo, uh, dobbiamo discutere sicuramente. Jā, nu dien. Tie visi ir svarīgi jautājumi. Tos apspriedīsim ar sekretariātu un eh, pati uzņemos atbildību, noskatot to visu līdz galam. Aukens kundze viena neliela piezīme. Uh, par šiem valodām un tulkojumu piemīm. Tas ir pārāk tāds, tāds, nu, tāds brīvs skaidrojums. Tikko kāds grib kaut kādu jautājumu atlikt uz vēlāku laikam, tad viņš saka, lūk, lūk, nav pieejams visās valodās tulkojums, tāpēc mēs nevaram tagad to apspriest. Es nepiekrītu tādai rīcībai. Es nesaku, ka tas tā vienmēr ir, bet tomēr, tomēr. Raccogliamo anche questo rilievo. Jā, labi, paldies. Mēs sakosim līdz šim jautājumam. Pāriesim tagad pie nākamā darba kārtības jautājuma, un tas ir iepriekšējo sanākumu protokola apstiprināšana. Ja nekāda iebilduma nav, tad uzskatīsim tos par apstiprinātiem. Un kā jau jebkurā citā sanāksmē, gribu arī jums pastāstīt, esat saņēmuši visus dokumentus un pielikums, kas saistīti ar izskatāmiem jautājumiem, ja jums ir kādi komentāri, tad lūdzu informējiet mūs par to līdz rītrītam. Jo citādi šis saraksts arī, kas jums izlīdz, tiks uzskatīts par apstiprinātu. Tālāk pāriesim pie piektā darba kārtības jautājuma. Un tas, lūk, ir lūgumraksts, par ko esam runājuši jau vairāk kārt. To iesniedz Brians Džons, apvienotās karalistas valsts piedarīgais, par iespējamo Eiropas pārtiks nekaduma iestādes darbību reglamentojošo vispārējo principu pārkāpumu saistībā ar pieteikumu par ģenētiski modificētas pārtiks pārbaudi. Šo lūgumu rakstu skatīsim kopā ar vēl vienu lūgumu rakstu, ko iesniegusi Karola Tvardela, kas ir Vācijas valsts piedarīgā, uh, Un tāpat arī vēl vienu lūgumu rakstu, ko iesniedz jau minētais Brians Džons. Kā jau teicu, galvenais lūgumraksts iesniedzējs nevarēja būt klāt, seko mums tieši saistē, un tāpēc bez jebkādas tālākas kavēšanās došu vārdu profesoram Seralīnī, kas ir ieradies šeit pie mums. Danda viņš jums pastāsta par visu, ko zina šai lietā. Priekšādātājs kundze, liels paldies, dāmas un kungi! Esmu ārkārtīgi pagodināts, ka var būt šeit un var jums paskaidrot, kādu iemeslu dēļ mēs nevaram atzīt EPNI kompetenci, ņemot vērā, ka pastāv dažādi interešu konflikti šai jautājumā un it īpaši attiecībā uz ģēmo. Tomēr tie attiecas arī uz asociētiem pesticīdiem. Esam publicējuši dokumentu Tas notika pagājušā gada septembrī, ko EPNI ignorēja, kurš pārstāv ir šeit. Un tas ir tikai viens lielisks piemērs tam, kā rīkojas EPNI. Esam arī savākuši 3 miljonus parakstu eh, dažādos, dažādu lūgumrakstu kontekstā par šiem jautājumiem Un ir arī ļoti daudz zinātnieku parakstījuši šos lūgumrakstus, pieprasot pārskatāmību EPNI darbā, tajā brīdī, kad tā atsakās ņemt nopietni tādus pētījumus, kā šis 300 zinātnieki turklāt ir pieprasījuši pārskatāmību dažāda veida pretrunīgas ekspertīzes gadījumos šajā lietā. Nu, tā tad redzam, šeit runa ir par unikālu pētījumu, kas dar, izveikts ilgtermiņā, izvērtējot vienu būtisku pesticīdu, iesaistot visu ciklu, gan kā tas tiek pārdots lauksaimniekiem, gan dārzniekiem. Te runājam par Roundup. Tas ir herbicīds, ko izmanto ļoti plaši tieši ģēmo audzēšanā. Gan lobarības, gan pārtiks uh, augu ražošanā. Līdz ar to EPNI ir tā, ka piekrīt atbildība šo produktu identificēt. Un EPNI ir eh, pie, nākus klējā ar pozitīvu atzinumu attiecībā uz šī produkta komercializāciju un laišanu tirgū. Un problēma ir tāda, ka ja uzdodam jautājumu iedzīvotājiem par to, vai mums bija tiesības uh, rakstīt epni par šo jautājumu, tad viņi mums piekrīt. Jo nevar noliegt, ka ar šī produkta izmantošanu saistīt ļoti daudz veselības risku. Un viņiem vajadzēja ņemt vērā šo pētījumu. Atgādināšu, ka epnī nav pieprasījuši vairāk kā eh, na, vairākus nākamos uh, jautājumus. Eh, produktu testēšanu. Tāpat arī nav nonākuši pie ronda formulēšanas. Rondop formula neietver tikai glifozātus, bet arī daudz citas vielas. Kopš 2005. gada esam strādājuši pie šī jautājumu un pētam toksisko ietekmi, kas ir šim uh, produktam uz cilvēkiem un zīdītājiem. Esam publicējuši vairāk kā 12 zinātniskus dokumentus šai jomā. Esam izveidojuši mehānismus, kas ļauj noteikt pesticīdu toksisko ietekmi un to darbību dzīvniekos. Esam tāpat arī pētījuši līdzīgu pesticīdu ietekmi uz cilvēkiem. Viens no būtiskākajiem ģēmo riskiem ir tas, ka atliekas, ko, kas paliek no ronda pārtikā, var tiem kaitēt. Vai tas pats, vai šādi, at, šādas atliekas var nonākt arī ūdenī, krānūdenī? Atgādināšu jums, ka mūsu secinājums pilnībā ignorēja epnī, sakot, ka lūk, nesot pietiekami daudz statistikas datu, uh, un eh, arī attiecībā uz šiem izmēģinājumiem ar žurkām un tā tālāk. Epanī tāpat ignorēja faktu, ka Roundup rad, daudz vairāk eh, rada risku saslimt ar eh, vēzi sieviešu dzimumu žurkām nekā vīriešu dzimumu žurkām. Mēs pārbaudījām visus šos jautājumus, piedāvājot tādu barības, barības vielu žurkām, kur nebija raundap un tur, kur bija. Un tur redzējām, ka šīs raundap atliekas vien jau var radīt patoloģiskas sekas. Tātad raundap klātbūtne ūdenī jau radīja papildus ietekmi, un problēma ir tā, ka pietrūkst pārskatāmības. Esam nodavuši šavus datus EPNI un citām aģentūrām tāpat arī zin, dažādiem zinātniskiem žurnāliem, kas nodarbojas ar pārtikas un toksis, toksisko vielu pētīšanu un epni. Tāpat arī Monsanto, piemēram, domājam, viņiem vajadzētu piedāvāt publisku pieeju viņu datiem šāda veida produktu autorizācijas gadījumā. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņiem, lai viņiem būtu piekļuva datiem, kas, lūk, ļāvuši šādus produktus autorizēt. Un tad, nu, tie dati, ja tie būtu pieejami, ļautu mums redzēt, kas tad ir, nu, kas ticis ņemts nopietni un kura bijuši kļūmas. Mēs ne, ne, neguvām piekļuvi ne pie kādām analīz, asins analīžu rezultātiem, kas tika veikti saistībā ar Roundup. Mēs tomēr esam konstatējuši, ka, ka glifozāti uh, nav aktīvā toksiskumu radījus, radošā viela. Drīzāk tā ir ieslēpta eh, šai formulā kopumā. Esam publicējuši par to dokumentus pēdējo pāris mēnešu laikā par šo toksikoloģiju. Tāpēc uzskatām, ka nav pieejams ilgtermiņa raundup vērtējums šobrīd, jo neviens to nespēja piedāvāt. Mums ir tikai dažāda veida konfidenciāli dati, piemēram, no Francijas aģentūras ANSES. Un šie dati attiecas uz tikai pavisam īsu termiņu spārspinī, un citas aģentūras uzskata, ka nav nepieciešams raundap izvērtēt ilgākā laikā. Un zinātniskā kopiena pavisam nesen piel nolēma, ka nav ģēmo jāvērtē ilgtermiņā. Epnī atteicās šos datus ievietot savā mājas lapā, piedāvāja tikai tos PDF formulā, to nevar izmantot pēc tam statistikai. Turklāt intelektuālās īpašuma tiesības šim pētījumam joprojām piedar Monsanto, kaut gan tas ir sabiedriskās veselības jautājums, un tāpēc datus nebija iespējams izmantot. Mēs šos datus analizējām vēlreiz un publicējām dokumentu konstatējot, ka bija arī 90 dienu laikā konstatēta ietekme uz aknā, aknām, uz, uz aknu, uz nierēm pēc šo vielu izmantošanas. Epni saprot, ka mm, nepietiekami dati ir Monsanto pētījumā, bet tomēr pieņem šo pētījumu. Jo viņi uzskata, ka šie, šīs iet, šī ietekme nav bioloģiski aktuāla. Un tam, protams, ir būtisks iemesls. Atcerēsimies kaut vai eh, šos vēsturiskos datus attiecībā uz žurku eksperimentiem. Kopš 30. gadiem visās laboratorijās ir šīs kontrolas žurkas un dati, kas tiek ievākti par šiem dzīvniekiem, lai veidotu vēsturisko datu kopumu, bet tā kā etnī neeksperimentē eh, šādā veidā un nepublicē datus, un te es runāju par žurku asins analīzēm, Um, kur, kam piemērot produkti, kas tikuši autorizēti, tad šādi ilgtermiņa testi nenotiek, un EPNI ir piekritis, piekritusi, ka Roundup kompozīcija paliek noslēpuma, tā ir komp konfidenciāla, bet arī pesticīdu sastāvs, taču uh, tādā gadījumā viss lūk tiek pakļauts konfidenciatāts nol nolīgumam. Te nu redzam glifozātu ietekmi uz šūnām. Uh, kas nav tik lielā mērā toksisks sākotnēji, bet gan vēlāk pēc izšķīšanas ūdenī. Un te redzam rondap savukārt darbību. Vismaz desmit reizes toksiskāks ir šis pesticīds un varbūt pat simts reizes toksiskāks. Bet šis jau katrā ziņā eh, pa, parādās tāpēc, ka šīs toksiskās vielas un toksiskā ietekme parādās šai kompozīcijā polietikas solidātajos eh, sastā, sastāvdaļās. Un šāda veida sastāvdaļas ir virknē herbicīdu, un uz to testi netiek veikti. Testi tiek veikti tikai īstermiņā, dalību valstīs, bet to nedara EPNI. Un pat šobrīd dati par asins analīzēm ar glifozātiem ir slēgti, nav pieejami mums. Un varam tikai piedāvāt, viņi tiek piedāvāt tikai kaut kādi abstrakti secinājumi, jo EPNI nevar piedāvāt šo, ne, nepiedāvā šos datus. Tas patiec, at, pats attiecas uz daudzām citām vielām. Te nu jūs redzat, ka Roundup ir daudz embrioniskāks Etnisaientis zinātniskā komiteja ir piekritusi, ka ģenētiski modificētie kartupeļi ka tikai piecas uh, žurkas uh, ir gājušas bojā pēc tam, kad deviņas dienas tikuši pakļautas šīm vielām. Nu, es nezinu, vai tas ir pietiekami nopietnas pamats šādas vielas autorizēšanai. Te sauktie vēsturiskie dati, kas tiek izmantot EPNI un, un tiek izmantoti gala salīdzējumiem, bet te šī informācija nav atbilstīga. Tie ir pilnīgi citi noteikumi. Tur ir jābūt zināmam žurku skaitam, pietiekam ilgam laikam un tā tālāk. Bet šīs kontrolas žurkas, kas tiek izmantots vēsturisko datu pētījumiem, arī EPNI, teorētiskā līmenī, tiek barotas ar vielām, kas netiek izvērtāts attiecībā uz ģemē un pesticīdu klātbūtne. Un tāpēc šie vēsturiskie dati nav korekti. Jo tur ir ārkārtīgi daudz ģēmo un pesticīdu atliek. Un tas nav zinātniski, šāda rīcība nav zinātniska, bet ēpnī savu darbu detaļas slēpj, slēpjoties aiz šiem konfidencialitātes noteikumiem. Bet mēs konstatējam, ka pat 90 dienu laikā bija virkne dažādu slēptu ietekmi, bet Epni šos secinājumus ignorēja, sakot, ka lūk, tas neatiec uz vēsturiskiem datiem, un tāpēc visam nesen Epni zinātniskā komiteja teica, ka nav nekāda veida iemeslu, kāpēc vai būtu vajadzīgs ilgtermiņa izvērtējums ģēmo. Tas vēl tikai pagājušajā nedēļā tika teikts. Uh, Mēs tāpat laikā esam izanalizējuši 19 ģēmu un visos gadījumos esam konstatējuši, ka ietekme jūtama jau pēc 90 dienām aknām un nierēm, jo viņam gan ir detoksifikācijas organismi, bet redzam, ka tik un tā ir blaknes, bet arī šos konstatējumus EPNI neņem vērā un atsakās veikt izmeklējumu šai ziņā, jo EPNI nekad nenodarbojas ar šādu veidu eksperimentiem. Tātad šis aktīvais princips, un tie man pēdējie divi punkti, ir, um, lūk, šis toksiskuma princips Roundup un, protams, droši vien visvirknē citu pesticību atstāja ietekmi uz cilvēkiem un zīdītājiem, bet tas ir slēpts bet izvērtāts tiek tikai šis, šī principa klātbūtnes efekts augos. Otrām kārtām dati tiek slēpti no mums, izmantojot šīs vēsturiskās normas, kas savukārt ir pārāk plašas, lai varētu atklāt jeb kādu veidu ietekmu uz veselību, jo jau vēsturiski šīs žurkas tiek barotas ar tādu veidu organismiem, kur ir pesticīdu paliekas un ģēmo, tāpēc nav pieejams atbilstīgs salīdzinājums. Un tāpēc mēs, tāpat kā daudzi citi, zinātnieki ierosinām izplatīt internetā šos izēju materiālu datus attiecībā uz zīdītājiem kas, un Roundup Eiropā, jo tikai tādā veidā mēs šo jautājumu varam gūt atbildes un tādā veidā ietaupīt līdzekļus gan Eiropas komisijai, gan dalību valstīm. Jo tad starptautiskie eksperti uh, Vairāk kā 1200 zinātnieku varētu iepazīties mājaslapā ar šīm niansēm, iepazīties ar protokolu, kas cits izmantots šajos testos un izmēģinājumos. Un tikai tā mēs varēsim nodrošināt pārskatāmību demokrātiju Eiropā produktiem, kas taču skar ikvienu no mums, visus mūsu bērnus, pilsoņus, ko mēs pārstāvim. Paldies! Thank you. Profesor Sedalīni. Paldies, eh, profesor Kungs. Un tagad eh, Pērs Bergmans. Ok, thank you. Godātie deputāti, godātā priekšsādātājs kundze, etnī atbalstu šo iespēju izskaidrot jautājumus, kas ir saistīti ar eh, Sarlenī kunga un viņa kolēģu publicēto pētījumu pagājušā gada septembrī. Publicācijā ir aprakstīts eh, divu gadu eh, barošanas pētījums ar žurkām, kur tiek pētītas ģenētiski modifikētas kukurūzas ietekme uh, un uh, arī herbicīdu ietekme un laifacīta ietekme. Autori secina šajā pētījumā, ka ģemo um, uh, kukurūza ar zemu uh, līmenī herbicīdu palieku, kas ir uh, zem noteiktās normas, uh, ietekmē būtiski žurkas un izraisa, piemēram, audzējus. Tas ir tiešām nopietni. Epnī saņēma Digi Sanko mandātu 28. septembrī, tātad nedēļu vēlāk pēc šīs publikācijas, lai šie uh, noteiktie punkti tiktu izskatīti. Tiktu pārskatīts uh, Salarīnī kunga publicējums. Um, un uh, tiktu prasīti skaidrojumi no publikācijas autoriem, ja tas ir nepieciešams uh, sniegt padomu Eiropas komisijai vai uh, par to, vai šajā publikācijā ir jauni zinātniski elementi un vai tas varētu novest pie tā, ka EPNI pārskatītu savu sākotnējo viedokli par šiem uh, produktiem. Uh, Mums ir uh, riska izvērtēšanas partneri dalībvalstīs, un ar viņiem konsultējāmies. Un, uh, Vācijas iestādes, kas šobrīd ir atbildīgs par uh, eh, laifosaita izvērtējumu, uh, to tie, dara Vācija, tātad vērtē šo vielu. Lemīgā kārtā bija etni uh, fóruma sanāksme tajā pašā nedēļā, un uh, EPNI izdevās uh, uzsākt sadarbību ar šo fórumu, lai skatītu šo jautājumu. Padomdevēja fórums, uh, um, tur ir pārtiks nekaitīguma iestāžu dalībnieki no katras dalībvalsts, uh, arī no Islandes, Norvēģijas un Šveices ir novērotāji. Un tas mums dod iespēju uh, apkopot spēkus, strādājot pie šī riska novērtējuma Uh, jautājumi, kas ir ļoti svarīgi. EPNI aicināja dalību valstis um, apspriest šo publikāciju, un daudzi teica, ka viņiem uh, jau, viņu valstīs jau notiek šī dokumenta izskatīšana, un mēs piekritām, ka tie, kas ir uh, ieinteresēti izanalizēt šo publikāciju, to varētu darīt kopā. Uh, salīdzinot izvērtējumu starp gaitā. Mēs uzsācām, uzsākām tātad vairākas telekonferences, tur notika nu, dalīšanās ar informāciju, un tur bija arī domāts apspriest, kā mēs interpretējam šo publikāciju, lai varētu atrisināt jautājumus darba gaitā. Sešas dalībvalstis piedalījās visā šajā konsultācijā. Visas dalībvalstis bija aicināts to darīt. Eiropas komisija lūdza steidzamu konsultāciju, tas nozīmē, ka daudz disciplīnu darba grupa tika izveidota un Mēs izanalizējam šo dokumentu divos pakāpēs. EPNI darbinieki, zinātnieki, kam ir attiecīga pieredze toksikoloģijā, ķīmijā, pesticīdu jautājumos un citos jautājumos veids sākotnējo pārskatīšanu. Steidzam to darot, šī sākotnējā pārskatīšana tika tur publicēts ziņojums. Uh, četras dienas vēlāk, tātad tas tika ātri izdarīts, un to mēs uh, darījām tāpēc, lai izvērtētu uh, pētījumu mērķus, uh, statistisko modeļu uzbūvi un lai prasītu skaidrojums no pētījuma autoriem, ja tāda būtu nepieciešama. Mēs arī gribējām pēc iespējas drīzāk spēt konsultēt Eiropas komisiju. Uh, Lai nodrošinātu pilnīgu šī pētījuma izpratni, kas ir aiz šī zinātniskā raksta, e, EPNI aicināja autors nosūtīt galveno informāciju, kas mums likās, ka ir nepieciešama, lai pilnībā to saprastu. Mēs 4. oktobrī nosūtījām paziņojumu un prasījām skaidrojumus, un arī 18. datumā, un uh, mums lika ļoti vilties tas, ka uh, šis pētījums ziņojums uh, teica, ka tas ir relevants uh, pārtiks nekaitīgumam Eiropā, bet tas tika, netika nosūtīts pārtiks nekaitīgumu iestādēji. Mēs būtu lūguši jebkuru pieteikumu iesniedzēju šādu detalizētu instru, informāciju. 28. novembrī uh, Mūsu paziņojumā ir eh, atsauce uz Eiropas komisiju, un tur ir ņemts vērā neatkarīgais dalībvalstu novērtējums. Tātad eh, tā ja tika veikti šie novērtējumi Beļģijā, Dānijā, Francijā, Vācijā, Itālijā un Nīderlandē. Tagad uh, notiek uh, izvērtējums Vācijā, kā jau es teicu, par, laifas, par šo laifasaitu un uh, profesors Salīnī un citi atbildēja uz kritiku, un uh, tomēr tur netika atbildēts uz vairākumu jautājumu, ko mēs uzdevām. Bet, protams, tika uzdoti uh, citi jautājumi, un tur tiešām um, tik pielikti būtiski pūliņi. Uh, Šīs publikācijas rezultāti neiekļāva šī pētījuma ziņojumu, kas mums bija nepieciešams. Um, EPNI izvērtējuma secinājumi pārskata uh, dal, tātad to, ka uh, dalībvalsts un EPNI veic vienu un to pašu izvērtējumu. Ir tāda vispārēja vienprātība, tiek ņemt vērā dažādi viedokļi, un mēs atzīmējam, ka pētījums uh, neļauj izdarīt eh, secinājumus tā, kā par to tiek ziņots. Tas nav komentārs par eh, pētījumu ziņojumu, jo mēs to neesam redzējuši, bet šie secinājumi, kas ir publicēti zinātniskajā rakstā, eh, mūsuprāt, nav pietiekami pamatoti. Un svarīgākais ir tas, ka nevar izdarīt secinājumus par uh, šiem izmēģinājumiem, ņemot vērā izmēģinājumu modeļus, tā kā tas tika ziņots. Tas tika atzīts eh, arī dokumentā, kur jūs publicējāt, eh, sakot, ka šis eh, eksperiments nebija pietiekami plašs, lai izdarītu pamatotus secinājumus par, piemēram, mirstību, un mēs pilnībā piekrītam. Ņemot vērā Vācijas iestāžu veikto darbu, ir skaidrs, ka tātad viņi saka, ka šis pētījums neietekmē glifosāta izvērtēšanu. Un uh, EPNI neuzskatīja, ka uh, jāpārskata šis uh, um, NK603. Paldies! Thank you. Paldies. Tagad uh, komisija. Vladislavs Mīko, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par ielūgumu. Sākšu ar uh, to, ka atzinīgi novērtēs šīs uh, uzklausīšanas organizēšanu un iespēju pievērsties vēlreiz ar Līnija kunga uh, Uh, pētījumam pēc šīm karstajām debatēm, kas bija pagājušā gada oktobrī, un izskaidrot to, ko komisija ir darījuši kopš šīm debatēm. Gribu uzsvērt pirmkārt, ka komisija ļoti rūpīgi pieņem zināšanai šo pētījumu un aicināja uh, EPNI to steidzami izpētīt. Jūs jau uzklausījāt EPNI pārstāvi um, um, uh, par secinājumiem, kas tika pieņemti 28. novembrī pagājušajā gadā. No mūsu puses gribētu uzsvērt, ka komisija uzticas EPNI secinājumiem, jo uh, tur bija caurskatāms un profesionāls izvērtēšanas process. Visu dalībvalstu aģentūrām bija dot iespēja dot ieguldījumu un uzdot jautājumus pienācīgā termiņā. Un vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka seši uh, sešas eh, aģentūras no sešām dalībvalstīm nonāca pie gandrīz vienādiem secinājumiem, kas, manuprāt, skaidri apstiprina, ka EPNI ir precīzi un pareizi strādājusi. Un tomēr te pašā laikā jāsaka, ka komisija arī atzīst, ka ko, profesors Aralīnī kunga uh, pētījums rada nopietnus jautājumus par to, kā tiek kontrolēti um, pieteicēju uh, uh, testēšanas rezultāti, jo īpaši attiecībā uz ģēmo testēšanu ilgtermiņā. Gribu uzsvērt arī to, ka komisija ir gatava uh, pievērsties šiem problēmu jautājumiem un uh, nomierināt sabiedrību un gribētu iezīmēt šeit divas attīstības virzienus. Uh, Pirmkārt, nesen tika pieņemta regula par GMO uh, dzīvnieku barību un autorizācijām, kas precizē procedūras, kas ir jāievēro uh, produktu pieteicējiem un kontrolieriem. Piemēram, tur tiek 90 dienu pētījums uzlikts kā pienākums par toksiskumu un citiem jautājumiem. Un uh, tur var iekļaut arī uh, divu gadu pētījumus, lai noteiktu uh, arī negatīvu ietekmi. Un otrkārt, ņemot vērā nesenās debētas, komisija atzīst, ka ir nepieciešams veikts ilgtermiņu pētījumus par ģēmo, eh, balstoties uz augstākajiem zinātniskiem caurskatāmības standartiem, lai apliecinātu patērētājiem, ka tiek pienācīgi veikts riska novērtējums, un tāpēc uh, aicinājums veikt, tiks izteikts aicinājums veikt toksiskumu pētījumu par MK603, un tur varēs piedalīties visas iestādes, kam ir attiecīga pieredze, tā skaitā arī Seralīnī kunga komanda. Par EPNI neatkarību. Sanko atbalsta um, EPNI centienus vēl uzlabot savu neatkarību un atgādināšu, ka revīzijas palāta nesenajā spriedumā atzina, ka EPNI uh, un EMA ir vienas no striktākajām uh, Eiropas Savienības aģentūrām. Gribu uzsvērt arī to, ka mēs uh, atbalstām komisijas ģenerāla sekretāra iniciatīvu izveidot vienots Eiropas vadlīnijas par interešu konfliktiem, lai dotu ietvaru visām aģentūrām šādos gadījumos. Runājot par pieeju datiem, gribētu uzsvērt, ka EPNI 14. janvārī šogad uzsāka ļoti plašu caurskatāmības iniciatīvu, kas vēl veicinās pieeju datiem uh, un uzlabos viņu izvērtējumu darba caurskatāmību. Par MK603 ir jāpiedāvā visi dati ēpnī mājaslapā, un ja mēs runājam par to, kā tas tiek darīts, tad tas tiek darīts tieši tādā veidā, kā tas mums ir pieejams un kā mēs saņemam datus no pieteikuma iesniedzēja. Uh, Gribētu uh, uzsvērt, ka šī iniciatīva nav uh, politikas virziena maiņa, bet visi zinātniskie dati par ģēmo um, pieteikumiem vienmēr pēc pieprasījuma ir uh, sniegti. Piemēram, visi 21 pieteikums tika atbildēti pozitīvi par uh, šo glifosātu. Tur pirmais izvērtējums ir veikts, uh, tāpat kā attiecībā uz jebkuru citu pesticīdu, to vispirms veids dalībvalstu iestādes, un šajā tiešajā gadījumā tas ir veikts Vācijā. Tātad uh, izejas dati ir Vācijā, un uh, tur mums nav kompetence šos datus uh, izplatīt, jo par tiem atbild Vācijas iestāde. Un informēšu jūs arī par to, ka mēs uh, izvērtējām iespēju no paša sākuma izvērtēt visu pieejamo informāciju par glifosātu uh, jaunā izvērtējumā, kas atkal tika uzsākts uh, Vācijā pagājušā gada maijā un kam vajadzētu būt pabeigtam šā gada decembrī. Un tā kā uh, Uh, apstiprinājums ir gaidāms 2015. gadā, tad, ja nekas nekavēsies, tad jau laicīgi pirms tam mēs saņemsim jaunu un pilnīgi izvērtējumu par glifosāta uh, potenciālo ietekmi. Tas ir tas, ko gribēju uzsvērt. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad uh, sāksim debates. Pirmais - Greiskundze. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji, ka dodat man vārdu. Pirmkārt, gribētu apsveikt drosmi un neatlaidību lūgumrakstu autoriem, kas ir ieradušies un atbalstām tautisko grupu. Domāju, ka pirms pāris dienām, 25. maijam, notika starptautiska mobilizēšanās diena, kurā piedalījos es pats līdz ar miljoniem pasaules pilsoņu pret Monsanto, kas parāda to, ka šīs dienas temats nodarbina pilsoņus viscaurus šīs planētas. Es gribētu paust mūsu lielās bažas attiecībā uz ģēmo izvērtēšanas riskiem, jo pastāv ļoti daudz interešu konfliktu. Ik viens var paturēt prātā Banatīkundzes piemēru, kas vienlaicīgi pārstāvēja gan, uh, gan epnī, gan uh, agro uh, rūpniecības pārstāvā fin, finansētas iestādes. Un tad, kad mēs runājam par pētījums uh, procesu, par zinātniskajām karjerām, par publikācijām, pieaugošais spiediens uz sarunām ir jūtams, kad mēs runājam par tirzniecības nolīgumiem. Un šajā situācijā aizvien vairāk politiķu, pilsoņu pieprasa garantijas. Tas nozīmē zinātniskus pētījumus, kas būtu neatkarīgi, kas būtu veidot uz sacensības principu un kas būtu ilgā termiņā. Mēs varam paļauties uz EFSA tikai tad, ja nav interešu konfliktu administrācijas padomēs ne citās struktūrās. Man ir daudz jautājumu, bet uzdošu dažus. Ne, vai nevajadzētu pēc būtības pārskatīt zinātniskās eh, ekspertīzes procesu? Vai EFSAI nevajadzētu pārskatīt E, darba metodes attiecībā uz risku izvērtēšanu. Tālāk, kāpēc EFSA atteica toksikoloģijas pētījumus ilgā termiņā? Un no, par komisiju runājot, gribētu zināt, ko tā dara, atbalstot EFSA tās publiskajā um, Eh, pakalpojumu darbā, jo mums ir nepieciešami neatkarīgi pētījumi. Un visbeidzot, tā kā mēs esam deputāti no visa politiskā spektra un lūgt sagatavot vēstuli komisijai, lai tiktu izveidots juridisks ietvars, ekspertīzes procesiem un interešu konfliktu risināšanai. Noslēgumā Gribu norādīt zaļo grupas pozīciju, kas izrādās ir Eiropas pilsoņu nostājas vairākums, kā to parāda pēdējie pē, pēdējās aptaujas. Kamēr pastāvēs šaubas un riski, ir pilnīgi noteikti nepieciešams noteikt moratoriju e, ģēmo kultūrām Eiropām. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Jārkungs, lūdzu. Jā, e, Jā, paldies. Paldies arī par šo lūgumrakstu, jo šis lūgumraksts norāda uz kādu būtisku problēmu. Un e, arī e, komisija un mums kā parla mēs kā parlaments esam tagad to atzinuši, un tāpēc jau arī ir ēpnī. Tātad. Uh, ko vēlas uh, lūgumrakstie sniedzēji. Um, viņi vēlas, lai būtu šāda neatkarīga iestāde kā EPNI, un es uh, to gribu uzreiz uh, sākumā pateikt, ka te mēs droši vien nebūsim pietiekam komplementi. Šeit ir runa par ļoti specifiskām um, problēmām un arī filozofiskām problēmām. Ir jau tā, ka dzīve ir viens vienīgs risks, un ja es negribētu nekādus riskus, tad man nevajadzēja vispār piedzimt. Nu, par to vajadzēja arī domāt, varbūt filozofiski, kā mēs vērtējam riskus, bet kas ir svarīgāk, un tur es arī dodu, uh, um, tātad atzīstu, ka ir taisnība lūgums tiesniedzējiem, tātad, uh, ka no iestādes var prasīt neatkarību, un tad ir atkal jautājums, kas ir neatkarība. Tas, kurš ir pilnīgi neatkarīgs, viņš ir viens pats, jo un taču nevar aizliegt cilvēkiem uh, gūt pieredzi, un tāpēc atklāti uh, teikšu, ka mums ir jārūpēs arī par zināmu interešu izlīdzinājumu vai līdzsvaru. Un tad, kad uh, jautājumi ir kritiski, un tad, uh, tad, tad uh, ja mēs sakām EPNI, ka mēs vēlamies nodrošināt tur neatkarību, bet mēs vēlamies, protams, arī pieredzējušus, izglītotus, kompetentus cilvēkus, Un cilvēkiem taču kaut kur ir jāmācās, jāiegūst pieredze, un tad viņiem acīm redzot var būt zināms intereses. Un tad tas nav tik vienkārši, kā tas izklausās. Tā problēma ir arī politikā. Mēs vienmēr strīdamies par to, vai cik neatkarībam jābūt. Un ja mēs nonākam tik tālu, ka jebkurš, kas kaut ko saprot no kādas lietas, tiek uzskatīts par uh, lobistu un neatkarīgie, par neatkarīgiem tie uzskatīt tikai tie, kas ir pilnīgi no malas, tad, tad, tad mēs arī neko nevaram sasniegt, nu, mēs taču gribam kaut ko sasniegt. Man atklāti jāsaka, ka šodien es, kā lūgumrakstu komitejas deputāts, nespēju šo mēslu atrisināt, jo tas nav manā uh, spējās, un es domāju, ka nozara komiteja ir jādiskutē šie jautājumi, un mēs taču vēlamies ēpnī, mēs vēlamies, lai tā neatkarīgi lēmtu, uh, jo jālemj ir, un es jau uzreiz varu jums uh, paziņot, jau paredzēt, ka vienalga, par kuru iestādi mēs runājam, debats vienmēr būs tās pašas, vai tā ir neatkarīga vai nav. Un, uh, Šeit mums vajadzētu saņemt informāciju no nozaru komitejām. Ja ir kļūdas, tad, protams, tās ir jālabo, bet es negribētu tā uh, klāju uzreiz no sākuma jau kādu turēt aizdomās, bet es gribu vēlreiz uzsvērt, ka šie jautājumi tiešām nebūs atrisinām mūsu komitejā, tie ir uh, tiešām tīri specifiski konkrēti jautājumi, daļai arī juridiski uh, jautājumi, tāpēc, manuprāt, šis problēma loks būtu jānodod eh, nozara komitejām, lai tās to varētu atrisināt. Tātad eh, es atzīstu, ka es arī kaut kur esmu uzaudzis un uh, iegūs izglītību un neapzīmētu sevi par pilnīgi neatkarību, jo tas vispār nav iespējams. Ja kāds ir neatkarīgs, tad lūdzu, lai piesakās. Tas vienkārši nav iespējams, un tāpēc mums arī ir iestāde, kas funkci var funkcionēt, ja mēs līdzsvarojam intereses un nevar funkcionēt pilnībā brīvi no ekonomiskām interesēm. Un kā, tās problēmas, kas ir šeit uzsvērts, tām var piekrist, bet problēma man arī ir viena lieta. Uh, mums ir vajadzīgs risinājums, kas būtu noturīgs. Un tā ir problēma, kas būtu jārisina no, nozara komitejai. Man ir prieks, ka mums ir EPNī, tai ir jālemj bet jūs jau zināt, ka tas, kurš lemj, vienmēr saņem kritiku. Un tas arī epnī ir uh, jāiztur, un uh, tad uh, jābūt pilnīgi neatkarīgai šī iestādē. Paldies! Jums te jārmis. Paldies, Jārkungs. Teilorkungs, nākošais runātājs. Yes, thank you very much. Uh, just first of all. Uh... Paldies. Vispirms gribu pateikties um, lūgumrakstu iesniedzējiem. Un domāju, ka viņš varēs atbildēt pats par jautājumu par piekļuvi pētījumu ziņojumam. Un būtu pārsteidzoši, ja mēs dzirdētu, ka nebija piekļuvis salīnīkungu ziņojumam. Un es gribētu izmantot uh, iespēju, lai uzrunātu EFSA Mums visiem ir vajadzīga piekļuva jūsu uh, ziņojumam. Tas mums ir nepieciešams uh, caurskatāmības uh, nolūkos. Un kā jau izskanēja iepriekš, un gribu cerēt, ka Eiropas ombuds, kas turpinās būs neatkarīgs, kā šobrīd. Pirms dažiem gadiem EMA jautājumā pieņēma lēmumu, ka tiek um, galvenokārt ņemtas vērā bāžas, kas attiec uz cilvēka veselību. Un tajā laikā pēc atļaus saņemšanas mēs varējām lūgt tēma nodrošināt to, lai tiktu dota visa pieeja pētījumiem attiecībā uz šī GMO apstiprināšanu viegli pieejama formā. Lai tas būtu pieejams žurnālistiem un papildus eh, ombuda nolēmumam EMA sakarā. Gribu norādīt, ka EFSA ir sapratusi, ka mums tas ir vajadzīgs ka mums ir vajadzīga piekļuve visiem datiem, bet, protams, ir ir iespēja sniegt šos datus Pīteram Jāram atbilstot. Interešu konflikts var pastāvēt valstīs ar tiek novērsts valstīs ar labu administratīvu likumu. Saskaņā ar eh, konvenciju mums ir tiesības uz labu pārvaldību un administrāciju, un šeit ir precīzi eh, eh, objektīvi, objektīvi kritēriji Un tad neat, neatkarīgi no tā, cik jūs labs cilvēks esat, var pastāvēt interešu konflikti. Ja ir uz spēles kāda, kādas naudas, naudas summas, un mums parlamentā ir jānodrošina tas, lai EFSA nebūtu nekādu interešu konfliktu. vienmēr tiek izmantots, eh, izmantots iemesls tas, ka eh, mūsu rīcībā ir vislabākie eksperti. Vērtmans kundze, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nu, pēc Margaretas neko daudz vairs nevar piebilst, varbūt eh, pāris īsi komentāri. Pēter, es varu tikai piekrist, ka par interešu konfliktiem nav vairāk jādiskutē Protams, mēs vēlamies neatkarīgus pētījumus, bet galvenokārt mēs vēlamies pieeju rezultātiem, jo mēs visi zinām, ko nozīmē ģenētiski modificēts. To mēs redzējām arī šajos attēlos. Un, manuprāt, tā ir tāda ļoti skumja mūsu laikmeta zīme, ka par to vispār ir jādiskutē. Tas tiešām ir skumji. Tas, ka tas viss toksikoloģiski ir ietekmēts, tas man arī ir skaidrs. Tas ir skaidrs jebkuram vidusskolēnam, es domāju, to es arī zinu no dažām diskusijām, kas notika kādā vidusskolā manā dzimtajā pilsētā, un gribētu arī apsveikt logumrakstu iesniedzēju ar drosmi, ko viņi ir izrādījuši, un es domāju, ka vairāk cilvēkiem vajadzētu tā rīkoties. Paldies! All, perhaps, uh, Paldies, varbūt uh, Eh, Salārī kungs grib izteikties. Paldies ļoti īsi. Pirmkārt, komisāri. Priekšsēdētāji precizē komisāru noklāt ir komisijas pārstāvs. Paldies. Uh, Es vārdu nelūdzu, saka nākošais runātājs. Vārdu es nebiju lūdzis, bet nu, paldies atvainojiet profesoru. Gribēju izteikties šajā ļoti svarīgajā sakarā arī pa, sakot paldies um, lūgumrakstiesniedzējiem un pateikties profesoram Seraldīnī par ļoti vērtīgo izklāstu. Mēs saskaramies ar tematu, kurā saduras ļoti plašas intereses - privātās uzņēm, uzņēmuma intereses, valsts intereses, sociālās un visas sabiedrības intereses. Un šī temata sakarā gribētu lūgt profesoram Seraldīnī, vai viņš varētu pastāstīt sīkāk. Kāpēc tika pieņemts lēmums paturēt zināmu konfidencialitātes līmeni attiecībā uz pētījumiem? Un ar kādām grūtībām profesoram Seraldīni bija jāsaskaras, lai piekļūtu šim pētījumam? Kādi, ar kādiem ekonomiskiem resursiem profesors varēja rēķināties, lai paveiktu savu darbu? Un kāpēc pēc darba beigšanas? nenotika uzreiz sabiedrības informēšana, un tā notika tikai tad, kad mēs varējām piekļūt pie lietas pašas būtības. Runājot par piekļuvu datiem un par to faktu, ka mēs esam nelielas pētnieku grupiņas, pilsoniskās sabiedrības grupas, kas īsteno milzīgu cīņu pret lielajiem uzņēmējiem, un viens no tiem ir Monsantos, kuriem ir ārkārtīgi lielas ekonomiskās kapacitātes un ietekme šajā jomā. Un, ja mēs lūkosim, kas notiek planētas līmenī, tad mēs redzēsim, ka veidojas konflikts situācijas starp Monsanto un aizvien uh, vairāk bezskaitlīgām ekspertu, pilsoņu, lauksaimnieku, lopkopju patērētāju un citām grupām, kuras neatbalsta šīs, šī uzņēmuma darbību. Šajās situācijās, raugoties no parlamenta perspektīvas, Domāju, ka mēs ļoti jūtīgi izturamies pret situāciju un par piesardzības principu ņemt par pamatu ir ļoti būtiski, un šis piesardzības princips norāda to, ka nevajadzētu patērētāju rīcībā nodot pārtikas produkts, kas satur ģemo un kuru e, iedarbība pietiekami laikā nav pierādīta. Šis piesardzības princips katru reizi tiek aizvien mazāk ņemts vērā un vairāk tiek piemirsts, un ņemot vērā uh, tos lielos riskus, kam tādā veidā tiek pakļauta visa sabiedrība un arī ņemot vērā plašos protestus, kas izskan šīs situācijas sakarā, kas varētu atstāt iespaidu, ka tas nav novēršam. Tāpat arī man uzmanību pievērš tas, ka komisijas vārdi izklausās uh, visai defensīvi, aizstāvot nostāju, kas ir pieņemta jau iepriekš, un kā eksperti jau savu verdiktu ir noteikuši. Sešu valstu ekspertu grupa kvantitatīvi būtu tikai minoritāte no 27 valstīm. Tāpēc uzskatīt, sešu, eksper, sešu valstu ekspertu slēdzienu, eh, nebūtu objektīvi. Tāpat arī no komisijas puses izskanēja, ka tiks lūgts veikt pētījumus, kur rezultāts mēs saņemsim šī gada laikā. Varbūt mēs varētu rezultātus saņemt ātrāk. Un šajā punktā runājot par in... pētniecības darbu neatkarību. Ir sarežģītais punkts starp valsts un privātajām interesēm un sabiedrības interesēm. Jāapzinās, ka katrā valstī debates eh, norit nu, atšķirīgā veidā, taču kopsavilkumā būtu runa par pasākumu, kas izmanto valsts līdzekļus, kas eh, neņem vērā sabiedrības intereses un par centriem, kas profesionalizējas it kā pārstāvot sabiedrības intereses, bet kāda ir šo pētnieku grupu eh, neatkarība, kuri patiesībā ir atkarīgi no privātajiem uzņēmumiem. Šīs šaubas eh, būtu jāatrisina sniedzot plašu vai lielāku atbalstu valsts pētne, pētījuma centriem, kuri patiesībā vienīgie varētu garantēt zināmu neatkarības līmeni. Un kamēr visi šie jautājumi nav noskaidroti, mums būtu Eiropas parlamentam, komisijai ļoti piesardzīgi jārīkojas gan piesardzības principu sakarā, gan mēģinot novērst to, lai līdz patērētājiem nonāk atsevišķi produkti, par kuru toksiskumu nav skaidrības, ir tīpaši nākotnē, un dzīvnieku augu izcelsmes produkti kuri nesaturētu tādus elementus, kuri ilgā termiņā varētu būt ar pretēju e, e, iedarbību nekā tas ir prezentēts īsā termiņā. Paldies! Paldies, Sara Līnī kungam tagad vārds lūdzu. Paldies! Izteikšos īsi, atbildēšu uz katru punktu. Komisār, komisijas pārstāvi kungs grib atgādināt, ka glifosāts nav Roundup Roundup ir, ir kom, kombinācija, kur ir dučiem komponenšu, dažas no tām ir kom, toksiskākas nekā glifosāts. Un neviena no aģentūrām, ko jūs pieminējāt, nekad nav bijusi atbildīga par ilgtermiņu izvērtējumu attiecībā uz Roundup kopumā. Roundup ir ļoti būtisks pasaulē izmantojams herbicīds un pesticīds, un 80% ēdamo ģēmo apstrādā tieši ar šo uh, vielu. Un tie tiek arī audzēti tā, lai raundaptēm nekaitētu. Un es gribu atkārtot, ka EPNI šobrīd nevar sniegt nekāda veida izēvielas pamat datus ne tikai par glifosātiem, bet arī par īstermiņu testiem, kas attiektos um, un kas būtu veikti dalību valstīs uz šīm pārējām vielām. Tikai viens no Monsanto tests ir bijis pieņems par īstermiņa efektu attiecībā uz Roundup. Nu, tā, tad, tas ir milzīgs veselības apdrausējums pasaulē. 150 tūkstoši produktu tiek ar to apstrādāt, un, protams, vairāk tūkstoši pesticīdu tiek izvērtēti tieši šādā veidā, nepietiekamā veidā. Tā ir problēma. Tāpēc es piekrītu Kēpnī un pārējām aģentūram ir jāuzņems atbildība par produktu izvērtējumu. Bet viņi nav gana labi aprīkoti un ekipēti, lai izvērtētu šādu veidu produktus, um, iesniegtu do, um, pētījumus zinātniskos žurnālos. Tāpēc vien jau, ka kopš 20, pirms 20 gadiem dalībvalsts iesniedz pieteikumu uh, lūgumu universitātēm sastrādāties ar nozaru, kā rezultātā lūk darīsies tāda sadarbība, kas nāk par labu nozarē, piemēram, visu šī vēsturisko datu lieta. Turklāt pastāv arī ļoti specifiskas saiknes un intereses. Tāpēc jāatceras, ka EFSA zinātniskajai komitejai arī ir interešu konflikti. Mēs vienkārši ierosinām pilnīgi ideju, kas nemaksās viņiem pilnīgi neko, publicēt šos izeju, izejas datus. Tieši tāpat kā tas līdzīgi tika izteikts parlamentu preses konferencē, tā lai dati tiktu iekļauti internetā, ne tikai būtu pieejami EPNI, lai piedāvātu izējas datus, kas tika izmantot, izvērtēt visus šos produktus, ne tikai ģēmo, bet arī pesticīdus. Es šos datus gribētu redzēt publicēts arī citās gadījumos. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai tik nodrošinātu pārskatāmība un lai mēs varētu šīs debesis vispār jebkad noslēgt. Un lai nebūtu jātērē lieki līdzekļi, atkal tūkstošiem līdzekļu, bez pārskatāmības, tas vienkārši būs atkal tikai kārtējais izdevumu bloks. Un vēl tas ir tīri simboliski iemesls tam, kāpēc mēs nesniedzām izējas datus EPNI, bet gan citiem zinātniekiem, kas to pieprasīja. Pārtikas un ķimikālija toksikoloģijas princips tika ieviests Monsanto Ričards Gudmans, ehm, ir pats no Monsanto. un pieprasīja pārskatīt vairākus pētījumus par ģēmo. Pavisam nesen pārtikas un ķimikālija toksikoloģijas eh, aģentūra vienu no pētījumiem par BT toksīniem izslēdza. Un šajā žurnālā nepublicēja šos datus. Pēc tam sakot, ka lūk, ka šai žurnālā viņi paši var lemt, ko publicēt, ko nē. Un mans dokuments, mans pētījums arī netika publicēts. Un arī Pols Kris, kas nu, liedz šo, liedzās šo dokumentu publicēt, viņš ir uh, pats darbojas uzņēmumā, kas ražo tāda veida produktus, kas, pie, kas sasaistīta ar Roundup izmantošanu. Varbūt vajadzētu domāt par uh, šādu pilnīgi neatkarīgu pasauli, kas varētu organizēt zinātniskus pētījumus. Tāpēc mēs ierosinām virknei komiteju, to starp arī ministru padomē esam ierosinājuši izveidot atsevišķu tādu vispārīgu analīzi no pamatotiem šiem izējas datiem un mums vajadzīgs ne tikai šāds ekspertīzes no visām pusēm, bet arī pārskatīmība attiecībā uz izējas datiem. Tātad nevis vajadzētu centies panākt neatkarību universitātēs, kas ar vien vairāk at ir atkarīgs no nozars, drīzāk jaunajos tiesību aktos, kas attiecas uz neatkarības institūcijā, neatkarību mums vajadzētu pieprasīt drīzāk pilnīgu bezmaksas pasākumu, Un tas vairs nav EPRI vai komisijas jautājums. Tas jau ir jūsu ziņā pār, pār, pieprasīt izējas datu pārskatāmību. Un to varat izdarīt kaut vai jau pat rīt. Tas pats attiecas uz asins analīžu rezultātiem. Rondam šobrīd ir pilnīgi slepena viela kompozīcijas sastāvdaļu līmenī, un tās sastāvdaļas nemaz nav zināmas. Bet, nu, ir nenoliedzami, ka, nu, žurku pētījumi kaut kādu veidu datus tomēr piedāvā. Tāpēc secinājumā gribu teikt, ka, lai arī jautājums, atbild uz jautājumu, kāpēc lielāka publicitāte nebija manam pētījumam, bet es tāpēc, ka franču eh, avīze Le Figaro un Žerāls Paskals, kas tika tur intervētas, teica, ka šis lūk pētījums nesot labs, un bija vajadzīgi četri mēneši, lai to publicētu FSTI public, publikācijā. Jo viņi nezināja, ka tas, kas liedza publicēšanu šai publikācijā, vienkārši jau bija ar konfliktu in, interešu, problēmu, interešu konfliktu problēmu. Tur bija virkne problēma ar to, ar šiem cilvēkiem, kas bija atbildīgi un kas bija iesaistīti dažāda veida interešu konfliktos. Tas pats attiec arī uz Francijas um, ekspertīžu grupējumiem un struktūrām un tā tālāk. Un ļoti daudz no šiem interešu konfliktiem netiek atspoguļoti Es šos uzvārdus un saiknes zinu tikai tāpēc, ka esmu šajā procesā iesaistīts, esmu to, tur bijis jau deviņus gadus, un tāpēc arī šo eksperimentu varēju veikt. Paldies! Thank you! Lies paldies, saka priekšādātāji, paldies visiem! Tās bija tiešām plašas debatas. Lieliski arī līdzdalība bija, daudz piedalījās debatēs. Nu, redzam, ka galvenais jautājums ir pārskatāmības jautājums. Mūsu pilsoņiem ir jābūt informētiem par visiem šiem jautājumiem un iestādēm tāpat. Virkne kolēģu uzstāšanās laikā pauda lūgumu, lai EPNI publicētu šos nepieejamos datus. Datu trūkums ir radījis problēmas pilsoņiem gūt priekšstatu, pilnvērtīgu priekšstatu par šīm vielām. Tagad pēc debatēm mums, domāju, darbs pie šī jautājuma jāturpina. Jādomā ne tikai par pārskatāmības jautājumu, bet arī citiem. Protams, ka tam ir liela ietekme arī tieši uz iestāžu struktūrām. Padošā komiteja kā jau Jārkungs teica, varētu būt e, lauksamcības komiteja un varētu sniegt ziņojumu, ja tā varētu būt NV komiteja. Tās abas būtu tās speciāli, specializētās komitejas šajā jautājumā, un tas varētu mums piedāvāt arī atbalstu tālākā darbā. Domāju, ka šis lūgumraksts jāatstāja atvērts, lai varam sekot līdz šiem jautājumiem, ne tikai tiem, kas tika minēti šodien, bet lai mēs varētu iepazīties arī ar lūgumrakstu iesniedzēju dokumentu, kas sniegs mums papildus informāciju. Tātad, kolēģi, jūs piekrītat, tad šo lūgumrakstu atstāsim atvērtu, neredzu nekādus iebildumus, ļoti labi. Tātad turpināsim veikt izmeklēšanu šajā lietā. Un arī um, strādāsim pie šī lūguma par lielāku pārskatāmību, to joprojām vēršam epnī virzienā. Paldies par piedalīšanos debatēs. Paldies arī epnī pārstāvim un Sarolīnī kungam. Pārēsim pie nākamā darba kārtības jautājuma, un tas ir patērētā tiesība joma, tas ir uh, e, Rainhārta Vīpkas lūgumraksts. Tā ir Vācijas valsts piedarīgā savākusi 2504 parakstus par vienotu marķējumu ģenētiski modificētai bar barībai un pārtiks produktiem. esam to sasacījuši kopā ar nākamo lūgumu rakstu 0807 2012. gadus, ko iesniedzis Maikls Groshārds, Vācijas valsts piedarīgais, par pārtikas marķējumu. Lūgumrakstu iesniedzēji sanāksmē nepiedalās, un tāpēc uzreiz došu vārdu komisijas pārstāvim lūdzu. Yeah. Okay, thank you very much. Liels paldies! Izteikšos salīdzinoši īsi par marķēšanu runājot. Gribu vēlreiz atkārt, ka komisijas augstākajās interesēs un apņemības pilnas eh, mērķi ir Pārliecināties, ka ģenetiski modificēta barība tiek atbilstīgi marķēta. Kas attiec uz marķējumu, vēlamies atbalstīt lūgumraksta viedokli par to, ka nepieciešams šāds atbilstīgs marķējums, kur ietvertas ģenētiski modificēti organismi, tā lai pārliecinātos, ka tērētājiem ir izvēles brīvība. Es tikai gribu jums atgādināt, ka mums jau ir tiesību akts, kas ir spēkā Eiropas telpā, un likumdevējs ir nolēms, ka produkti, dzīvnieku izcelsmes produkti, kas barot ar ģēmo, netiek pakļaut ģēmo marķēšanas noteikumiem, tāpēc, ka ģēmo barības paliekas nevar tikt identificētas eh, ne olās, ne gaļā, ne arī piena produkties. Bet ģēmo tiesība akts neaizliedz to, ka tikt izstrādātas un izmantotas eh, ģēmo brīvās marķējums, respektīvi, ja tas, ja tiek ievērtots atbildīgais pārtikas marķējuma uh, reglaments. Eh, komisija tāpat ir uzsākusi pētījumu par šādu ģēmo brīvo eh, marķējumu iespējamību, lai izvērtātu ar iespēju harmonizēt noteikumus. Šajā ziņā pētījums tika, pētījuma rezultāts tiks publicēts šī gada vidū. Piekrīt arī lūguma rakstiesniedzējiem tajā, ka ir jā, pārtiks, protams, ir ir, ir šiem noteikumiem jābūt spēkā attiecībā uz pārtiks produktiem. Nosacinājumā gribu teikt, ka patērētāja tiesības izdarīt at, i, konkrētu izvēli ir, protams, jāievēro, un mēs daram visu, kas mūsu spēkos, lai nu, izstrādātu arī šādu marķējumu produktiem, kuros nekādā gadījumā nav ģēmo. Tātad ar papildus informāciju par šiem aspektiem. Paldies! Liels paldies! Jāra kungs tālāk. Jā, ja, Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis, ka tās ir cilvēku tiesības zināt, ko mēs pērkam, zināt, kā produkti ir ražoti, un kas attiecas uz automašīnām, attiecas varbūt vēl pat vairāk uz pārtiku. Tātad eh, caurskatāmība, eh, zināt, kas ir iekšā produktā, tas taču ir vienmēr spēkā, un par ģenētiski modificētiem organismiem, e, gribu atklāt teikt, ka šeit ir pārāk maz atklātības un gribētu iet vēl tālāk. E, mums ir arī šī te sarkanā ģēna tehnoloģija, kas ir medicīnā, tātad, e, kas jebkurš, kurš lieto insulīnu, piemēram, viņam vajadzētu būt informētam, vai tas ir ģenētiski modificēts vai nav. Tas pats attiecas uz tā saukto balto uh, gēnu tehnoloģiju. Daudz nemaz nezin, ka pērkot sieru, uh, uh, siers ir ražots ar uh, uh, sārmu fermentu, kas ir ražots ģenētiski modifikācā uh, metodē veidā, un runājot par zaļo gentehnoloģiju, tur ir tāpat, ja patērētājs to grib zināt, viņam to vajadzētu zināt, vai tā govs, no kuras piena produktus viņš pērk, ir barota ar ģenētiski modificētu barību. Un tāpēc es gribētu teikt, eh, es tiešām jūtu no komisijas atbildes, ka process ir iedarbināts, bet eh, gribētu aicināt komisiju rīkoties ļoti caurskatām, jo daudz pilsoņi nemaz nezina, kādā virzienā iet šī attīstība. Un eh, ar iepriekšējiem lūgumrakstiem mums ir pieredze, un tāpēc es aicinu, lai šo jauno tehnoloģiju mēs varētu tālāk arī izpētīt, jo ja Eiropas Savienībā uh, netiks veikts riska ievērtē, izvērtējums, un ja mēs nepētīsim, neveiksim šeit pētījums, tad to darīs citi, un liela daļa fundamentālās pētniecības GMO jautājumos jau ir pamatus Eiropu. Tātad mēs varam teikt, jā, mēs negribam GMO, bet ja mēs neveiksim pētījums un riska izvērtējumu, tad to darīs citi. Un visbeidzot gribu pateikt arī, ka es esmu liels caurskatāmības piekritējs, kaislīgs atbalstītājs. Cilvēkiem ir jāzina, ko viņi pērk, ko viņi ēd, bet uh, tam nevajadzētu attiekties uz zaļo, bet gan uz balto un sarkano gēnu tehnoloģiju. Un tādā veidā atsaucos arī uz pētījumu, jo komisija jau teica, ka uh, pētījuma rezultāti vēl nav pieejami, tāpēc uzskatu, ka šis lūgumraksts būtu jāatstāja atvērts, un tad, kad būs pieejams pētījums, uh, to mēs tad varētu kopīgi izvērtēt. Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties par šo jautājumu? Ja nē, tādā gadījumā neatvainojot, es neredzēju jūs. Deputāts Vojčekovskis. Eh, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Nē, esmu gan komitejas dalībnieks. Bet tā kā šie lūgumraksti man tik svarīgi ierados tomēr, ārkārtīgi priecājos, ka šādi lūgumraksti ir iesniegti, atbalsta arī viņu tajos paustās idejas, respektīvi, ka produkti, kuros ietilps ģēmo, būtu attiecīgi arī jāmarķē. Vai viņus atšķirtu no tiem produktiem, kas ģēmo nesatur? Piekrīt arī Jāra kunga teiktajam, un varētu vēl tikai pieminēt, ka pētījums par ģēmo kaitīgo ietekmi e, ir jātiecina Un par to jāinformē arī ne tikai tie, tie kas darbojas ar biotehnoloģijām, bet jāceras, ka tas svarīgi. ka ir svarīgi, lai būtu pētījums arī par ģēmo ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku veselību un uz vidi. Šāda veida izpētē būtu jābūt izšķirīgiem faktoram, jo biotehnoloģijas varbūt nu, tāds neobjektīvs vērtētājs elements šeit. Galvenais tomēr būtu jāsasaist ar ietekmu uz vidi un cilvēkiem. Paldies eh, par jūsu komentāriem un sveicam lūguma rakstu komitētāju pir, eh, pirmā uzstāšanās no jūsu puses un runāt par pirmajām uzstāšanām skaidrs, ka šis lūgumraksts paliek atvērts. Tālāk mēs pāriem pie septītā lūgumraksta, kas ir 1560, ko ir iestiedzis Verners Sandings par divu e, vēja ģeneratoru parku Čehijas pierobežas reģionā Uvā pie labas un ar to saistīto kaitīgo ietekmi uz stumā esošo Vācijas dabas teritorijas vidi. Un tagad vārds komisijas pārstāvim. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, esmu piedalījies uh, šīs komitejas sanāksmē jau vairāk kārt un uh, izteicies par to, un tāpēc gribu tikai apkopot visnesenākos notikumus kopš februāra, kad, tas, eh, kad šis jautājums tika apspriests arī. Čehijas vidas iestādes ir secinājušas eh, vidas eh, novērtējuma procesā, tātad ir nobeidzies šis process ir aprīlī šogad. Vācijas iestādes ir informētas par secinājumiem. Tas tika darīts šā gada aprīlī, ja nemaldos 19. aprīlī. Un Čehijas vides iestādes ir publicējušas gan čehu, gan vācu valodā sava pētījuma secinājumus. Uh, tātad uh, Čehijas uh, vides iestādes tīmekļa vietnē. Komisija ir izskatījusi procedūru, kura ir ievērota Un mēs varam teikt, ka no procedurālā viedokļa komisija nespēja konstatēt nekādus pārkāpumus pret Natura 2000 likumdošanu un vidas aģentūras noteikumiem. Kas attiecas uz saturu, komisija šobrīd nevar izlemt, vai šeit kādi jautājumi būtu vēl tālāk jāizskata, bet pa šo laiku komisija ir saņēmusi sūdzību uh, kas ir reģistrēta, tā tika iesniegta šomēnes un komisija to izskata. Balstoties uz sūdzību, komisija lems, vai būs nepieciešams eh, šo jautājumu skatīt ar eh, Čehijas iestādēm vai nē. Eh, šobrīd komisija neko vairāk nevar darīt, jo komisija nevar uh, uzsākt pārkāpumu procedūru, ja process nav pabeigts. Tātad mēs nevaram uzsākt pārkāpumu procedūru par lietām, kas vēl notiek. Tas īsumā viss. Paldies. Pīter, jā. Pēters Jārs, lūdzu. Jā, jā paldies, priekšsādātāji. Jau ilgāku laiku mēs skatām šo vējģeneratoru parku plānu kur tiek uh, plānots uh, um, šis augstums virs 135 metriem, un tas ir uh, Eiropas aizsardzības teritorijas vidu. Un tagad uh, mēs pārstrādājam uh, ietekmes novērtējumu direktīvu un komitejā arī skatām ļoti konkrēti procedūras, kas uh, varētu ietekmēt pierobežas reģions, jo šobrīd ir tā, ka tā valsts ir atbildīga uh, kurā tiek būvētas attiecīgās iekārtas, un tā valsts, kurā būtu jūtama ietekme, uh, tiek tikai uzklausīta, tā tiek iesaistīta, bet uh, tā nav vadošā valsts. Mums vienkārši ir jāatrod labāka procedūra, uh, jāizstrādā labāks veids, un es savā grozījumā arī piedāvāju, ka abām valstīm kopā būtu jālēmj, jo Pretējā gadījumā ir šī tendence, ka dalībvalstis šādus problemātiskus projektus uh, veido pierobežā un tad ietekme ir uz otru valsti, bet tas taču nav savienojums ar Eiropas Savienības principiem. Tagad konkrēti par šo projektu. Es lūdzu, lai tas tiktu iekļauts darba kārtībā. Komisija arī teica, ka tagad ir iesniegts, uh, uh, iesniegts sūdzību, un mans jautājums ir sakojošs Vai komisija uzskata, ka balstoties uz šo sūdzību varētu eh, tikt uzsākta eh, līguma pārkāpuma procedūra? Eh, man bija informācija, ka te nebūtu pārkāpuma procedūra saistībā ar šo konkrēto projektu, bet vispārēji pret direktīvas ieviešanu par uh, Uh, ietekmes uz vidu novērtējumu. Un papildu jautājums, vai nebūtu loģiski, ja komisija uh, domā, ka jāuzsāk pārkāpuma procedūra, ka līdz tam šīs plānošanas procedūras varētu apturēt, kas tagad notiek. Trešais jautājums. Čehijas republikā ir īpatnība, ka oktobrī, tātad no oktobra Eh, tika būtiski mainīti spēles noteikumi. Līdz oktobrim šim eh, vides eh, ietekmes novērtējuma direktīvas izvērtējums bija jāveic centrālajai valdībai, un pēc oktobra šis jautājums ir nodots reģionālajai plānošanas apvienībai. Un problēma ir tāda, ka lasot lūgumu rakstu, mēs esam tādi kā bezpalīdzīgi. Tātad būtībā tagad centrālā valdība uh, Eh, ir eh, tā kā atļāvusi veikt šo projektu ar zināmiem nosacījumiem, bet šī plānošanas apvienība ir strikti pret to, un tad ir jautājums, vai vienā valstī var būt šādi pretrunīgi viedokļi, vai tas nebūtu vēl viens iemesls procedūru vismaz vēlreiz pārskatīt un vienkārši varbūt apturēt. Un pēdējais jautājums komisijai. Ko Eiropas Savienība var darīt, lai Eiropas putnu aizsardzības teritorijas abās uh, robežas pusēs, gan Vācijas un Čehijas pusē, uh, ilgtspējīgi aizsargātu, jo uh, šī, šīs rezervāts iesniedz šī projekta plānotajā teritorijā. Tie tie jautājumi, kas man šobrīd nodarbina. Es ceru, tātad jūs zināt, kāds ir uh, Mans personīgais viedoklis to esmu jau vairāk kārt izklāstījis. Tātad mums ir vispārīgi jāpieņem lēmums Eiropas Savienībā. Ja mēs nosakām šādas aizsardzības zonas, jeb rezervātus, sakot, ka tie mums ir ļoti svarīgi - dabas liegumus, putnu uh, rezervātus uh, un tā tālāk, tad uh, varbūt uh, uh, nevajadzētu atļaut vēja ģeneratoru parku šādās teritorijās. Uh, vai arī mēs varam no tā vienkārši atteikties, jo tas jau arī ir uh, milzīgs darbs. Tātad es redzu šo konfliktu, lakstu rasot rūgumu rakstu. Paldies! Paldies, Jārkungs. Es nezinu, vai komisija atbildēs jautājumiem. Vēlaties, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Kas attiecas uz pārkāpumu procedūru, kā jau es teicu, komisija nevar uzsākt pārkāpuma procedūru šobrīd, jo process nav noslēdzies. Tas nozīmē, ka nevienam projektam nav slēgta atļauja. Ja komisija apstiprinās uh, iebildumus, ko uh, ir iesniedzis sūdzības iesniedzējs, mums, mēs varēsim uzsākt jaunu pilotu. Un uh, izvērtēt procedūras, kādas ir veikts līdz šim, bet tā kā uh, projektam nav sniegta atļauja, un šis process vēl nav noslēdzies, atļaujas sniegšanas process, es paredzu, ka tas varētu ilgt vēl kādu gadu, tad komisija šobrīd nevar uzsākt pārkāpumu procedūru pret Čehijas republiku, kas attiecas uz ietekmes uz vidi novērtējumu direktīvu. Mēs esam šajā lietā sekojuši jau vairākus gadus. Uh, un šeit nav nekādas novirzes no procesa. Tas ir process, kam ir pārobežu ietekme, un tas ir atzīts. Process uh, tika uzsākts reģionālajās iestādēs, uh, tad, kad tika identificēta šī pārobežu ietekme. Um, Bides ministrija Čehijas republikā, kas ir centrālā iestāde, uh, tika tai uzticēts šis jautājums, un tā kontaktējās ar attiecīgiem Vācijas iestādēm. No šī viedokļa komisija neredz iespēju uzsākt uh, pārkāpumu procedūru par vidas ietekmes novērtējuma direktīvas pārkāpumu uh, vispārīgi vērtējot. Jautājums par šo zaļo gaismu projektam. Mēs uh, uh nevaram uh, konstatēt, ka to varētu dot, uh, jo ieteikums novērtējumā bija daudzi nosacījumi. Un šis process varēs atsākties tikai tad, kad uh, šie nosacījumi tiks izpildīti attiecībā uz vīdi. Tātad no šī viedokļa raugoties nav pietiekami pierādījumu, ka kaut kas būtu uh, izdarīts nepareizi un kas, iedas, kas attiec uz aizstargātiem zonām un putnu rezervātiem. Komisija jau ir atzinusi, ka šis tīkls Čehijas republikā ir pietiekams atbilstoši putnu aizsardzības vajadzībām. Paldies. Pīter, Pīter lūdzu. Kāda vēl tajā procesa? Jā, tā kā šis process vēl turpinās. Mans priekšlikums ir paturēt atvērt šo lūgumu rakstu, un kā jau pagājušais teicu, problēma ir tāda, ka tad, kad tiks izsliegt, izsniegta būvatļauja, un tad tiks skatīta sūdzība, problēma ir tāda, ka B ģenerators var uzbūvēt ļoti īsā laikā, pusgadu laikā tos var uzbūvēt. Uh, un sūdzība vēl tiks skatīta, un tad, protams, uh, vairs nebūs jēga šīm sūdzībām, un tās ir arī bažas, kas ir sūdzības iesniedzējiem, lūtuguma rakstiem iesniedzējiem, un mums tiešām vajadzētu par to arī domāt, ko mēs darī, darīsim uh, pārobežu projektu gadījumā, ja ka abās dalībvalstīs ir pilnīgi atšķirīgi viedokļi. Tātad viena puse saka, uh, tas tur nekāda pilnīga problēma nav, un otra puse saka, ka tas ir ļoti bīstami. Nu, te mums ir jāpadomā, kā nākotnē rīkoties šādās situācijās. Uh, tur vajadzētu ievērot uh, vienotu uh, metodoloģiju, un uh, varu komisiju tikai lūgt uh, rūpīgi sekot šim projektam, jo kā jau teicu, eh, tad, ja tiks izsniegta eh, vēja, eh, tātad šī vēja ģenerātora pārka būvniecības atļauja, tad šīm sodzībām vairs nebūs jēgas, jo ģeneratori jau būs uzbūvēti. Un bez tam vēja ģenerātora parks šajā sakarā atcerēsimies arī vēstuli, ko bija norakstījis biedģermeistars, kurš pārstāv savus pilsoņus un norāda to, ka eh, likumdošana neparedz eh, komisijas eh, darbu kā starpnieka darbu. Un domāju, ka ļoti mūsu komitejai ir maksimāli tuvu jābūt lūgumrakstu iesniedzējiem, tāpēc uh, pieturēsimies pie Jāra kungs sacītā un lūksim sniegt mums informāciju no iesniedzēju pusēm, lai arī komisija varētu informēt šajā sakarā. Un kā jūs būsiet pamanījuši, sēdes sākumā tika pieņemts lēmums par nākamajiem lūgumrakstiem 8 un 9 tiktu skatītas aizslēgtām durvīm. Tāpēc divas minūtes, dodot iespēju visiem atstāt zāli, var palikt tikai zālē deputāti, kuri klausās šo tematu, šo deputātu asistenti un no komisijas persona, kura atbildēs par lūgumrakstiem numur 8 un 9. Visus pārējos lūdzu atstāt zālu, zāli. E, pirms tam ir divi runātāji pieteikušies. Lūdzu vārds. Paldies. Priekšsēdētāji, esmu pret e, sanāksmē ir slēgtām durvīm, taču vairākums tādu vēlējās un tā arī notiks. Ir divi cilvēki, kas ir ieradušies, iesnieguši šo lūgumu rakstu. Es ceru, ka viņi drīkstēs izteikties. Ir trīs citas personas, kas ir, kam ir atņemta pilsonība arī viņiem, es ceru, tiks dot iespēja izteikties. Paldies! Atbildot kolēģim. Lūgumrakstu komitejas sistēmai slēgtām durvīm ir tāda pati kā komiteja ar atvērtām durvīm. Tā tad dodam vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem, pēc tam komisijai, pēc tam var izteikties deputāti. Pēc tam būs vārds lūgumrakstu iesniedzējiem. Ja šīs trīs personas arī ir lūgumrakstu iesniedzēji, kādam no tiem tiks dots vārds. Pirms Kurš vēl lūdza vārdu? Atvainojos, nezinu jūsu vārdu. Mans uzvārds ir Turkišs. Dorkišs kungs, lūdzu, vārds jums, priekšsēdētāji. Piektdien mēs nosūtījām pieteikumu lūgumu rastu komitejas vadībai Agneša Hongiša, Lašlo Tukiša, Zoltāna Boki vārdā, lūdzot organizēt debates. Kāds ir pamatojums? Sēdējai slēgtām durvīm es nesaprotu, nav nekāda noteikuma šajā sakarā. Ar visu cieņu sniegšu atbildu uz jautājumu. Šīs jautājums tika skatīts pirmkārt koordinatoru sanāksmē, kur koordinatori pieņēma lēmumu skatīt jautājumu aiz slēgtām durvīm. Izcēlās debates eh, pēcpusdienas sākumā, kad kolēģi pauda savu neapmierinātību par šo faktu. Un tāpēc tika uzdots jautājums, vai un organizēta balsošana pār sēdes noturēšanu aizslēgtām durvīm. Eh, balsojumā tika ar vairākumu atbalstīts noturēt debatas aiz slēgtām durvīm. Ja būtu bijušas vairāk balsu par slēgtām durvīm, es neko e, nesacītu. Turklāt tajā brīdī es nevadīju sēdi. Balsojums tika pieņemts tāds, kāds bija, un ir jāņem demokrātiskā vairākuma lēmumi kolēģe, kolēģe ne, ļoti atvainojas, nevar izlasīt e, rakstīto. Mans uzvārds ir Morvāģi. Gribu sacīt, ka ja koordinatori ir izlems, ka sākot ar nākošo mēnesi plenārsēdes notiek aiz slēgtām durvīm, tad jūs arī piekritīsiet, ka tas notiek aiz slēgtām durvīm. Tas ir pilnībā pret tiesībām, tas ir pilnīgi patvarīgi. Un mēs jau esam runājuši par caurskatāmību, par lēmumu pieņemšanu. Ja visas procedūras pret Ungāriju, kas notiek, kur, uz kurām atsauc Eiropas uh, E, savienība, kā tas ir iespējams, ka pēkšņi visas vērtības tiek paslaucītas zem paklāja? Eiropas Savienība raksturo patvarīga pieeja. Varu piekrist, bet diemžēl neesmu jūsu grupas koordinators. Kristīna, lūdzu, plakātu noņemiet. Gribētu zināt, cik reizes tu esi sazinājusies ar koordinatoriem par šo tēmatu. Katrā ziņā par šo tēmatu ja mēs atkal debatas neuzsāksim e, par jautājumu, kas jau tika nobalsots. Lūdzu, divas minūtes, lai izteiktos. Paldies, priekšsēdētājs. Gribu konkretizēt jautājumu koordinatoru sanāksmē martā bija runa par Bēnaša dekrāta eh, lūgumrakstu. Un šeit ir runa par otro lūgumrakstu, par dubultu nacionalitāti, kas tika iesniegt šajā komitejā. Ne, visi vēlāk domāju, ka šeit lēmums pār slēgtām durvīm neatiecas uz otrai, otro lūgumu rakstu par Beneša e, lūgumu rakstu var piekrist, bet par šo otro e, jautājumu pirms pusotra mēneša nevarēja pieņemt lautājumu. Es gribēju lūgt, lai personas, kuras balsoja vai izlēma, ka tas notiek aiz slēgtām durvīm, uh, vai viņām nešķiet, ka atkal tiek izmantoti divējādi standarti. Gribu nosaukt vienu piemēru. Tad, kad jau pirms vairākiem mēnešiem ar tavareša ziņojumu citā komitejā tika izteikts pretenzijas Ungārijai, norādot, ka tā pārstāv, pārkāpja konstitūciju Šeit ir tieši tāpat, šeit ir runa par konstitucionālu jautājumu, un mēs lēmjam par to, kā tiek ietekmēta cilvēktiesība situācija, un ka šeit ir Eiropas Savienības kompetences, un gribētu, lai kāds, kurš balsoja par slēgtām durvīm, man paskaidrotu, kāpēc tavāriša ziņojums tiek ap, apspriests ar plašu publicitāti, un šajā gadījumā tiek izslēgti e, cilvēki no zāles. Ja mēs uzsāksim debats, turpina priekšsēdētāja ārpusē gaida vēstnieks. Un, ja mēs sāksim debatas, tad mēs neko nepaspēsim, jo e, piecos 30 e, ir nākošais punkts. Es gribēju izmantot iespēju, bija pieci runātāji, lai tas nebūtu eh, aizslēgtām durvīm. Es saprotu, ka ir eh, savi iemesli, taču bija balsojums sēdes sākumā, eh, rezultāts bija 9 pret 4, tāpēc lūdzu beidziet un beidziet izmantot to savu politisko iemeslu pēc. Diemžēl Tik tiešām tā ir, un tas tika nobalsots sēdes sākumā, tāds ir balsojuma rezultāts, un es neko nevaru darīt pret suverēnu lēmumu šajā sēdē ar balsojumu, un balsojuma rezultāts bija tāds, kāds tas bija. Savukārt, tie kolēģi, kuri būtu gribējuši citu rezultātu, būtu varējuši būt klāt balsojumā, lai rezultāts būtu cits. Tagad uz divām minūtēm sēdi pārtraucam, lai skatītu jautājumu 8 un 9.